E, proszę Państwa, jeszcze chwilę zajmiemy. Dāmas un kungi, mēs vēl kādu brīdi runāsim par budžetu. Darba kārtībā ir paredzēts balsojums par Surienā un Mankas ziņojumu par Eiropas Savienības budžeta projektu 2010. gadam ar padomes grozījumiem. Tagad mēs balsosim par ceturto grozījumu. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Ceturtais punkts - balsājums par daļām. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļā. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sestais grozījums par. Pret. Mums tas jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 320 pār, 236 pret, 10 atturējušies. Pieņemts. Te bija vajadzīgs tikai vienkāršais vairākums, līdz ar to pieņemts. Pirmais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 314 pār, 237 pret, 20 atturējušies. Pieņemts. Otrais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. Sūrien kungs tagad iesniegs mutisku grozījumu. Lūdzu, Surina kunga mutiskais grozījums. Godāmie kolēģi, ir iesniegts priekšlikums, ka šo trešo grozījumu vai septīto grozījumu, kuri ir identiski tekstā, par šiem grozījumiem mēs varētu balsot trīs daļās. Mutiskais grozījums maina otro daļu. Tāpēc, ka oriģinālajā tekstā tika minēts eh, komisijas viedoklis taču pa šo laiku padome ir pieņēmusi lēmumu šajā jautājumā. Tagad eh, nolasīšu jauno priekšlikumu. Atzīmē, ka Eiropas Savienības padomes secinājumos ir teikts, ka Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir gatavas sākt eh, ātro finansējumu 2,4 miljārdi eiro gadā eh, laikā no 2010. līdz 2012. gadām tomēr uzsver, ka ir nepieciešama informācija par līdzdalību un ieguldījumiem no Eiropas Savienības budžeta 2011. un 2012. gadā. Tas būtu mutiskais grozījums, un es eh, gribētu teikt, ka mums par visām šīm trim daļām ir jābalso par. Es vēlētos lūgt, vai kāds ir pret šo mutisko grozījumu, vai kāds vēlas balsot pret. Es neredzu nevienu pret balsojumu, līdz ar to mēs varam iekļaut šo mutisko grozījumu. Balsosim trīs daļās. Un tas būs personāla balsojums. Sākam balsot par pirmo daļu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 525 pār, 25 pret, 11 atturējušies. Pieņemts. Otrā daļa kopā ar mutisko grozījumu. Kurš par? Es atvainojos, eh, sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 515 pār, 28 pret, 17 atturējušies. Pieņemta. Trešā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 515 pār 29 pret 18 atturējušies. Pieņemta. Trešais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. Tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. 483 pār, 48 pret, 32 atturējušies. Pieņemts. Dāmas un kungi, vēlreiz vēlētos sveikt referentu. Es vēlētos sveikt jūs visus īpaši komitejas, kas darbojās pie budžeta. Līdz ar to esam beiguši balsojumu par budžetu. Surinkungs, Makskungs, vēlreiz sveicu jūs. Ja korzystam z okazji, že... Tagad es vēlētos izmantot šo iespēju, lai novēlētu jums visiem priecīgus Ziemassvētkus, kā arī jaukas trīs nedēļu brīvdienas. Mums priekšā ir ļoti lieli uzdevumi nākamajā gadā. 12. decembrī vēlētos. Tak važnego dla nas. 12. 12. decembrī uh, uh, vēlētos jūs visus aicināt uz kokteili, kur mēs varētu uh, 12. janvārī es vēlētos jūs aicināt uz kokteili, kur mēs svinēsim Lisabonas līguma pieņemšanu, kā arī atzīmēsim mūsu labi paveikto darbu šajā gadā. Paldies! Okay, is... Nākamais darba kārtības punkts ir balsojums par pieciem rezolūcijas priekšlikumiem par piekļuvi dokumentiem pēc eh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Busu tilkungs. Paldies, priekšādētājs kundze. Eh, tautas partijas valsēšanas sarakstā es vēlētos norādīt tautas partijas kolēģiem, ka mūsu balsošanas sarakstā ir jābalso uh, pār šiem diviem atsevišķajiem balsojumiem. Vai tas būtu reglamenta jautājums? Es nesaprotu, kāpēc jūs to visu paudāt visiem deputātiem, ja tas ir iekšējais tautas partijas grupas balsojums. Sākam balsot par apsvērumu N. Tas ir atsevišķis balsojums, kurš par, pret, atturas, Noraidīts. N apsvērums. Atsevišķis balsojums, kurš pār, pret, atturas. Noraidīts. Rezolūcijas priekšlikums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts ir pieci rezolūcijas priekšlikumi par subsidiaritātes principu un tā aizstāvību Šulc kungs. Priekšsēdētājs kundze, liels paldies! Es vēlētos atkārtot savu priekšlikumu. Es priecājos, ka eh, es ļauju deputātiem nedaudz eh, atdzīvoties. Visi pēkšņi sāk klausīties manī. Uh, E, ņemot vērā 177.4 punktu, es vēlētos e, atlikt šo balsojumu. Mums vajadzētu izskatīt, vai mēs vispār esam kompetenti šajā jautājumā. Šulc kungs ir izvirzījis priekšlikumu. Viens runātājs varēs izteikties par šo priekšlikumu, un otrs varēs izteikties pret. Kurš vēlas izteikties par? Kurš vēlas izteikties pret? Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, priekšsēdētās kundze. Šeit ir runa par procedūru. Es vēlētos norādīt, ka mēs eh, neesam balsojuši par Kešmina ziņojumu. Mēs šeit runājam par reglamenta jautājumiem. Juridiskais dienas saka, ka um, mēs eh, nedrīkstam šādā veidā rīkoties, bet neskatoties uz to, sociālisti ir izvirzījuši šādu priekšlikumu. Atbildīgais komisārs ir mums teicis, ka Eiropas Savienībai šeit nav nekādas kompetences, bet uh, sociālisti ir ieteikuši vērsties pret Berluskonī. Šķiet, ka, uh, kad tas ir izdevīgs sociālistiem, tad mēs neesam kompetenti, bet, uh, kad tas ir otrādi, tad mēs esam kompetenti. Šis uh, otrs arguments, manuprāt, nav diskutējams. vai mēs esam atbildīgi jautājumā par cilvēktiesību konvenciju. Es vēlētos norādīt kolēģiem, ka eh, Lisabonas līgumā ir teikts, ka eh, Eiropas Savienība iestājas par cilvēktiesību eh, konvenciju. Tieši tāpēc es uzskatu, ka Itālijai vajadzētu spriest par to, Itālija uh, parakstās, paraksta šo cilvēktiesību konvenciju. Es vēlētos arī teikt, ka pēdējais arguments. Pēdējais arguments. Priekšādātājs kundze, mēs neesam juristi, mēs esam politiķi. Miljoniem cilvēku ir atkarīgi no šī lēmuma, tieši tāpēc mums vajadzētu par to šodien balsot. On... Tagad balsosim par to, vai mēs varam atlikt šo jautājumu. Kurš ir par? Pret? Atturas? Es domāju, ka drošāk būtu pārbaudīt. Sāksim balsot elektroniski, pārbaudīsim. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Šis priekšlikums ir apstiprināts. So the next item. Tādējādi nākamais darba kārtības punkts ir septiņi rezolūcijas priekšlikumi par situāciju Baltkrievijā. 17. punkts. Šķiet, ka mums ir mutisks grozījums. Potasevičs kungs. Yes, thank you, madam. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Eh, man ir vēlme piesaistīt uzmanību nesenajiem gadījumiem, kad ir notikušas represijas Baltkrievijā, un mans mutiskais grozījums vienkārši pievieno vēl vienu vārdu. Eh, tas ir demokrātisks aktīvists, eh, kas tika nolaupīts, un tā tad viņu, man ir priekšlikums viņu pievienot šim sārakstam, kurš jau tur ir. Tātad bez, pēc Mičēda Skēviča. Tātad eh, pievienot šo te vēl vienu vārdu. Būtībā tas neko nemaina, mēs tikai pievienojam vienu cilvēku, kurš arī ir uh, cietis no pašreizajā Baltkrievu režīma. Eh, vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Nešķiet, ka nav. Tātad Balsojam par pārveidoto punktu, kas par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Par rezolūciju kopumā, kas par pret atturas pieņemts. Un tālāk eh, balsojums par sešiem rezolūcijas priekšlikumu par vardarbību Kongo Demokrātiskajā republikā. Pirmais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas arī noraidīts. Trešais grozījums par pret pret, atturas, noraidīts. Personālais balsojums, devītais eh, paragrāfs. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums, arī personāla balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Un eh, rezolūcija kopumā par pret atturas pieņemts. Līdz ar to balsošana beigusies.